automašīnām un pat uz personīgajām mašīnām, tāpēc lūdzu respektēsim viens otru laiku. Pirmais albīņu situācija Malavī un citās Āfrikas valstīs. Kopīga rezolūcija. Trešais grozījums par pret atturs noraidīts. Pirmais apvērums viens par, pret, atturas, noraidīts. Grozījums divi par, pret, atturas, noraidīts. Visi noraidīti. Un tagad rezolūcijas teksts kopumā par, pret, atturas atturas. Rezolūcija pieņemta. Nākamā rezolūcija ir Krimas tatāru situācija un žurnālistu situācija. Rezolūcija priekšlikuma par pret atturas pieņemts. Nākamā rezolūcija situācija Maldīvijā. Sākotnējais teksts par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemta. Pirmais grozījums par pret atturs atturas noraidīts. Sākotnējais teksts divās daļā 14. punktam pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. Un tagad 15. Eh, punkts, bet eh, pirms tam dod vārdu Tanuka kungam lūdzu. Thank you, Mr. President. My group calls for an all... Uh, priekšsēdētāji mana grupa aicina ar mutisko grozījumu svītrot 15. punktu. Ārējās darbības dienās uzskat, ka tas neatbilst patiesībai. Tātad svītrot 15. punktu. Okay. Dziękuję bardzo, panie pośle. Czy ktoś... Paldies, Tanuka kungam. kurš ir pret šo mutisko grozījumu, kurš iebilst. Nē, nav pietiekams. Un tad balsojam par šo mutisko grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad apsvērums C un vēlreiz dod vārdu Tanoka kungam. Jā, prieksēdētāja kungs, atkal mana politiskā grupa, balstoties uz ārlietu darbības dienas ieteikumu, mēs vēlētos piebilst vārdu eh, formā bijušais līderis, jo viņš vairs nav partijas vadītājs. Tātad tas ir tā, tāda viena piebilde - bijušais vadītājs. Prieksēdētājs, jā, paldies. Kurš pret šo mutisko grozījumu? Tad balsojam, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Rezolūcijas teksts kopumā par pret, atturas, pieņemta. Un tagad Materas kundzes ziņojums. Eiropas prokuratūras dienests. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Un ziņojums ir pieņēmts. Apsveicam Materas kundze. Un tagad Un tas ir pēdējais šonadēļ paredzētais balsojums un arī šodien Beržerons kundzes ziņojums cietums sistēmas un apstākļi tajās. Tā tad rezolūcijas priekšlikums, ENF iesniegtais personīgais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. un eh, šis teksts ir noraidīts. Sākotnējais teksts divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas noraidīta. 12. punkts sākotnējais teksts, kurš par pret atturas pieņemta pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar nelielu balsu vairākumu. Un tagad balsosim par rezolūcijas tekstu kopumā. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Un rezolūcija ir pieņemta. Paldies! Paldies referentai! Un tagad eh, neliels pārtraukums, un tad eh, turpināsim darbu ar balsojumu skaidrojumiem. Paldies!